Vairākas demisijas eh, eh, parlaments eh, paziņo, ka atbilstoši reglamentam 9. novembrī 2017. gadā viņi pārstāv pildīt savus pienākumus un attiecīgi tiks informēts iestādes. Tā tad mums būs nepieciešams lemt ceturtdienu ievēlēt jaunu parlamenta vicepriekšsēdētāju, kas aizstās uh, Lunačekas uh, kundzi. Gribu atgādināt, ka eh, kandidatūra iesniegšana ir 24. oktobris 2007. gada. Eh, līdz 2018. kandidatūras ir jāiesniedz eh, ģenerāla sekretārētā telpā R0.101, kas ir prezidentūrā paredzētās telpas Luijas Vais sēkā, un tur ir jānorāda attiecīgie kandidāti, un balsošana notiks ceturtdien pulksten 12. Juridisko lietu uh, komiteja pārbauda uh,